Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Amas un kungi, godātie kolēģi, sēde ir atklāta. Jūs esat noteikti iepazinušies ar šīs pēcpusdienas darba kārtības projektu. Ja jums nav nekādu iebildumu, tad uzskatīsim darba kārtību par apstiprinātu. Esam paredzējuši balsošanu, kas no, sāksies ap 16.30. Es to saku gan tiem deputātiem, kas jau atrodas eh, zālē, gan arī uh, administratoriem, kas pārstāv politiskās grupas, lai viņi informētu pārējos deputātus un lai mums būtu pietiekams deputātu skaits balsošanas noturēšanai. Un tagad vēlos ierosināt papildu papildināt darba kārtību ar vienu tematu, ko mēs apspriestu ceturtā punkta ietvaros, proti 2013. gada budžeta grozījumi, ņemot vērā Horvātijas pievienošanos. Un mūsu referents par 2013. gadu varēs mūs pastāstīt par trialoga sarunām. Tālāk, runājot par ēkām, mūsu pastāvīgā referente Monika Homajer diemžēl nevarēja uh, ierasties uz sanāksmi, bet viņa ir pilnvarojusi deputātu citu deputāti kas gan nepārstāv viņas politisko grupu, piln, mūs informēt par šo darba kārtības punktu. Suzāna vēl nav ieradusies, bet tiklīdz viņa ieradīsies, došu viņai vārdu. Tālāk priekšsēdētāji paziņojumi. Tie ir iekļauti kobuņūs biļetenā un tādēļ ierosinu tūlīt pievērsties 2014. gada budžeta izskatīšanai. Mandāt tātad uh, uh, pa aktuālā situācija un dodu vārdu mūsu referentei Annai Jensenai. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs pagājuši nedēļu apspriedām trialoga sarunu rezultātu un kopš tā brīža ir notikusi sarunu attīstība par par, par jūlijā paredzētā trialoga sarunu sagatavošanu, par to ir rakstīts arī Kobuņūs. Es apmeklēju visas specializētās komitejas, lai uzklausītu to viedokli par situāciju un kā viņi skatās uz budžeta sarunu norisi. Un mani uh, Eh, jāsaka, diezgan pārsteidzoši, bet visām komitejām ir eh, ļoti skaidra izpratne par grūtībām, par to, ka nav juridiskā pamata, ka nav apstiprināta daudzgad finanšu schēma, bet darbs visās komitejās turpinās, eh, tā strādā pie tiesiskā pamatā mani un šīm specializētām komitejām ir ļoti, ļoti skaidra izpratne par to, kādu budžeta attīstību viņi vēlētos redzēt. Un tādēļ es nebaidos par parlamenta spēju sagatavot skaidru nostāju par budžetu, pat ja mēs atrodamies diezgan dīvainā situācijā. Nē, esam vēl saņēmuši no. Uh, komisijas informāciju par to, kad tā ir paredzējusi nāk klajā ar savu budžetu projektu, tiek minēts māja vidus. Tad vēl tiek runāts par māja beigām un izskatās, ka komisija dod priekšroku šim variantam. Līdz ar to varētu būt diezgan saspringts grafiks darbam specializētajās komitejās un mūsu komitejā, izstrādājot pilnvarojumu trīspusējām sarunām, kas paredzētas jūlijā. Bet 19. jūnijā ir paredzēta viedokļa apmaiņa par ziņojuma projektu, un tas nozīmē, ka mūsu rīcībā vēl būs trīs nedēļas ja eh, šis eh, projekts tiks prezentēts māja beigās, eh, tā, tad būs 21. jūnijas, kā termiņš specializētām komitejām atzinumu sagatavošanai un mūsu komitejā 21. jūnijas būs termiņš grozījuma iesniegšanai balsojums notiks 27. jūnijā un balsojums plenārsēdē jūlijā. Kā jūs redzat, šis grafiks ir ļoti saspringts un ļoti daudz, kas būs jāizdara angļu valodā, jo mēs nevarēsim nodrošināt visus tulkojumus. Pretējā gadījumā vienkārši mēs nespēsim šā, šādā veidā strādāt bet, uh, manuprāt, tas ir labākais risinājums šobrīd, uh, lai sagatavotos uh, trialoga sarunām jūlijā. Un lai mēs varētu izvērtēt, vai varam nākt klajā ar kaut ko tādu, kas padarīja šīs trialogu sarunas saturīgas. Tas arī viss šodien. Paldies, paldies, Anna. Saka priekšsēdētājs, jā, šis gads ņemot vērā Eiropadomes aizkavēšanos daudzgadu finanšu schēmas izskatīšanā, sarunas par daudzgadu finanšu schēmu sāksies un Eiropas komisija ir diezgan neērtā situācijā, tā nezinu kādu pamatu izraudzīties 2014. gada budžetam. Uh, protams, ir jāievēro uh, nākošās daudzgad finanšu schēmas kategoriju griesti. Pagājuši nedēļ mums jau ir bijusi viedokļu apmaiņa, un mēs mudināsim komisiju pēc iespējas balstīties uz tās sākotnējiem priekšlikumiem daudzgad finanšu schēmai, bet tai pašā laikā Eiropā dome ir pieņēmusi citu lēmumu par kategoriju griestiem, un tādēļ pagājušās nedēļas trialogā un arī neoficiālā sarunās ar Levandovski komisāru esmu norādījis, ka Eiropas komisijai būtu jā ierosina tādi uh, skaitļi, kas uh, ir reāli attiecībā par apropriāciju izmantošanu, ņemot vērā mērķi un ņemot vērā arī to, uh, par kādiem skaitļiem var panākt vienošanos. Un es uzstāju arī uz to, ka komisijai ir jāievēro tāds darba grafiks, kas ļautu abām budžetiestādēm, tā skaitā parlamentām, izmantot pietiekamu laiku buģ, darbām pie budžeta un lai mūsu likumdošanas komitejas varētu mums ierosināt grozījumus, ko budžeta komiteja varētu tālāk iesniegt kā grozījums, lai par tiem varētu nobalsot gan komitejās, gan plenārsēdē, un lai mēs varētu arī izvērtēt šo situāciju no politiskā viedokļa kā Āna norādīja, komisija strādā balstoties uz hipotēzi, ka budžeta projekts tiks apstiprināts uh, maija beigās. Mums ir sanāksme paredzēta 29. un 30. maijā varbūt tad mēs arī varēsim varbūt mūsu budžeta komitejas sanāksmi pārcelt pusdienu uz priekšu, lai saskaņā ar tradīcijām um, budžeta komisārs varētu nākt mūs īsti iepazīstināt ar budžeta projektu, pirms tas tiek paziņots presei Eiropas komisija ir apstiprinājusi 2013. gada budžeta grozījumus, ņemot vērā Horvātijas iestāšanos. Horvātijas iestāšanās līguma ratifikācija virzās uz priekšu glūdi un uh, ir ļoti ticams, ka 1. jūlijas, kā Horvātijas iestāšanās datums, tiks arī respektēts ir sākusies laika atskaite un tādēļ ir jādara viss iespējamais, lai šie budžeta grozījumi tiktu pieņemti saulaicīgi un lai visas Eiropas Savienības programmas tiktu attiecināts arī uz Horvātiju. Tāpat um, esam uzzinājuši, ka eh, rīta Eiropas komisija prezentēs otro budžeta grozījumu lai nodrošinātu pietiekamas maksājuma apropriācijas Eiropas Savienībai, lai izpildītu 2012. gada saistības un arī, lai varētu izpildīt tagad plānotās 2013. gada saistības. Un tagad vārds Giovanni par 2013. gada budžetu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau jūs sacījāt, um, budžeta eh, projekta pirmais grozījums no komisijas puses tika pieņems 8. martā. Un tā mērķis ir iestrādāt 2013. gada budžetā summas, kas ir nepieciešams gan no uh, maksājuma, gan no, saist, no uh, saistību apropriāciju viedokļa. Tad, kad komis, Horvātija iestājas Eiropas Savienībā, kad 1. jūlijā tā kļūst par 28. dalībvalsts. Daudzgad finanšu schēma līdz 2020. gadam ir paredzējis summas, uh, kas iekļauj Horvātijas iestāju. Taču 2013. gadam ir e, jāgroz budžets, lai sektu izdevums pēdējos sešos šī gada mēnešos. Uh, Un šai sakrā komisija ir iesniegusi priekšlikumu, lai pārskatītu pašreizējo daudzgads finanšu schēmu, lai to grozītu, ņemot vērā iestājas sarunu rezultāts, kā noteikts iestāžu nolīguma 29. pantā. Uh, pirmais uh, grozītais budžets aicina no 55 Um, tūkstošiem uz vienu miljonu palielināt budžetu. Tas atzī, atbilst summām, kas minēts iestāšanās nolīgumā. Admirs, um, bet te tāda būtu paredzēts operacionāliem izdevumiem, jo administratīvie budžeti 2013. gadam jau tika paredzēti. 19. martā mēs un parlamenta delegācija iesniedzām visaptvarošu tehnisko ziņojumu par budžeta grozījumu padomē. Tas ir tehniskais aspekts, nevis politiskais aspekts, jo par spīti daudzgad finanšu schēmas pārskatīšanai, kas izriet no iestāžu nolīguma īstenošanas, Tur ir paredzēts uh, gru, īsteno grozījums paplašināšanās procesā. Tātad šis gadījums uzskatāms par tīri tehniskām izmaiņām un nekāds politisks debatas par šiem budžeta grozījumiem nenotika. Jo īpaši attiecībā uz maksājumiem, kas palika pār no 2012. gada un uh, arī netiek runāts par to, kā tie tiks, ka šī problēma tiks risināta. Kā jau sacīja priekšsēdētājs komisāri, drīz, drīzumā strādās pie otrām budžeta eh, grozīm. Un mēs izskaidram Eiropas parlamentam, ka vienīgais veids, kā sekt šo grozīto budžetu, ir no jauniem, jauna fonda ar jauniem līdzekļiem, nevis izmantojot iepriekšējos līdzekļus. Runājot par uh, budžeta projekta pirmā grozījuma e, darba grafiku, mēs lūdzām padomu pātrināt procedūru, samazināt uh, termiņu par astoņiem, astoņām nedēļām, tad laikas paredzēts apspriedēm ar nacionālu parlamentiem. Citādi būs ļoti grūti uh, e, 1. jūliju saglabāt kā galīgo termiņu, tātad termiņu, no kura Horvātija kļūst par piltiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsts. Mēs gaidām padomas nostāju, un mums uz to būs attiecīgi jāatbild. Ja mums izdodas samazināt šo periodu par astoņām nedēļām, tad ar arī varam pātrināt mūsu pašu darbu grafiku, varbūt varam balsot jau 7. maijā pirms padomas balsojuma, varbūt 16. 17. maijā pēc balsojuma padome, un tad eh, plenārsēdē tas tiktu skatīts jūnijā. Tas vienīgais veids, kā varam izpildīt termi, paredzēto termiņu un apstiprināt šo budžetu pirms Horvātija oficiāli kļūst par Eiropas Savienības dalību valsti. Ziņojumu projektu var iesniegt 25. vai 26. aprīlī, un tad grozījuma iesniegšanas termiņš daudz maz atbilstu uh, datumam, kas noteikts balsošanai komitejā tāda ir kopaina. Vēlreiz vēlos sacīt, ka te ir runa par tīri tehnisku jautājumu šīs budžeta grozījums. Uh, Un šis grozījums ir paredzēts vienkārši, lai mēs izpildītu prasīs pret uh, saistību apropriācijām pēc tam, kad uh, Horvātija būs iestājusies parakstījusi nolīgumu. Kā jau sacīju sākumā, šim budžeta grozījumam vienīgais veids, kā ar to varam darboties, mēs no parlamenta puses, ir uh, svaigi līdzekļi. Paldies! Paldies Paldies, Giovanni, tagad Salvadors. Man ir jautājums, Giovanni. Mēs varam iedomāties, ka uh, te ir jā, no jauna jāizmanto līdzekļi, nevis jāpārskata uh, maksimālie uh, Uh, apjomu. Tātad mums parlamentā jāiztais par starp risinājumu, jo es ne, nevaru paredzēt, kāda būs reakcija padomē. Mēs runājam par uh, budžetu Horvātijai, mēs te vēl nerunājam par īpašajiem uh, gru, budžeta grozījumiem 2013. gadam. Tātad uh, mums ir politiskā prioritāte un vienīgais iespējamais risinājums ir tāds, ka Um, šis uh, budžeta uh, projekta grozījums nāktu no jauniem līdzekļiem. Es nezinu, vai mums ir kaut kāda manevra telpa sarunām ar uh, padomi vai, kā saka, referents. Tas ir tīri tehnisks dabas jautājums, un tad vispār nav nekas vēl daudz apspriežams. Nu, katrā ziņā es uzskatu, ka reakcija padomē uz uh, Horvātijas budžeta projekta grozījumu ir, ir jāskatās, kā viņi būs. Merci, Salvador. Yes, Salvador, Giovanni. Beh, eh, l'approccio ottenuto in sede di trilogo, cioè di... Pie, pieeja trialogu laikā bija pasniegt šo kā tehnisku budžeta grozījumu. Tie ir iestājas nolīguma dēļ, un tā arī tiek ņemts vērā budžeta grozījuma uh, raksturojums. Es domāju, svarīgi. Vai vienā finanšu gadā, 2013. gadā, un mēs ļoti labi zinām, ka nav pietiekuši daudz maksājumu apropriāciju, lai saktu visu mūsu saistības. Tātad šajā gadā Mums ir jāmēģina izmantot uh, līdzekļu, iz, līdzekļu no citām kategorijām, lai sektu izdevumus, kas saistīti ar jauno dalībvalstu iestāju. Te nav vispār divu domu. Es domāju, mums padomē ir jāizrāda spēcīga politiskā grība. Te ir runa par uh, lielām summām, par maksājumiem, te ir runa par apmēram uh, 70, 374 eh, miljoniem eiro. Līdzekļu izmantošana no citām kategorijām ir tīri tehniska darbība, taču tas pamatojas uz politisku darbību, paplašināšanās par to jau vairs netiek spriests un nevajag. Esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka padomu iestāsies par jauniem resursiem, svaigiem resursiem, Pārdalīšana. Taču tad, ja padomē notiks pārdalīšana, tad es nezinu, ko viņi padomē varētu domāt par budžeta grozījumu, mm, kuru komisija apstiprinās rīt. Tuvākajās nedēļās mēs redzēsim, kā notikuma atrisinās. Un es domāju, ka galīgās summas patiesībā būs daudz augstākas. Paldies! Oui, merci. Euh. Jā, paldies. Referenta kungs, man šeit uh, uz galdācu priekšā ir uh, pašreiz spēkā estošā starp institūciju nolīgumā teiks 29. pants, ja jaunas dalība valstis iestājas Eiropas Savienībā pašreizējā uh, daudzgadu finanšu schēmā, tad dalība valsts tad padome eh, koriģē šo daudzgadu finanšu schēmu atbilstoši iestāšanās sarunu rezultātiem. Tātad viss ir skaidrs normālām lasītājiem, budžeta ministram vai finanšu ministram, tas gan tik skaidrs eh, vairs nav. Un tādēļ uh, Protams, Eiropas komisijas priešlikums mums šķiet saprātīgs. Administratīvos izdevumus mēs uh, seksim, bet operatīvos darbības izdevumus tas ir pilnīgi normāli, ja šī 29. punktā ietvaros tiek pārskatīti griesti kategorijās. Katrā gadījumā mani ļoti pārsteigtu situācija, ja padome radītu šķēršļus, tādējādi aizkavējot šā uh, līgumā spēkā stāšanos un tas uh, nebūtu visai patīkami jaunai dalībvalstī Horvātijai uh, šāda attieksme jau pirmajā jau pašā sākumā, bet ja mēs redzam, kāda ir attieksme pret Kipras republiku, tad jau viss, kas ir iespējams, varbūt arī tāda ļoti brutāla attieksme pret Eiropas Savienības dalību valstīm. Dzīvosim, redzēsim. Liels paldies, uh, referentkungs, rīt. Komisārs Levandovskis, tad mani informējis ir, rīt komisija uh, apstiprinās otro budžeta grozījumu 2013. gada budžetam. Un tas ir, uh, to īsumā komisārs sauc par lielo sprādzienu. Komisārs Levandovskis bija gatavs rīt pēcpusdienā tikties ar koordinatoriem, bet es viņam arī piezvanīju uh, šodien pusdienu laikā un uh, pateicos, bet teicu, ka uh, Eh, šāds risinājums mums nav pieņemams, bet ka mēs esam paredzējuši organizēt ār, ārkārtējo mūsu komitejas sanāksmi Strasbūras uh, nedēļas pirmdienas pēcpusdienā, lai viņš varētu mūs arī informēt par šo lielo sprādzienu. Un lai mums būtu iespējams visiem un mūsu referentiem uzdot jautājumus Eiropas komisijai. Tā tad Uh, saiknes starp 2013. gada masā, maksājumu problēmu atrisināšanu un uh, finanšu schēmu 2014-2020 gadam ir ļoti skaidri noteikta. Un tādēļ mēs arī vēlamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai uh, neaizskavētu darba grafiku, izvērtējot šos dažādos priekšlikumus. par 2013. un 2014. gada budžetu vairs nav nekādu citu komentāru. Pateicos referentam. Tālāk runājot par daudzgadu finanšu schēmu, arī šeit nekas vairāk nav piebilstams. Es jautāju referentam. Nē, ne, referents nevēlas runāt, neviens nevēlas runāt. Jā, mēs jau tik daudz un tik bieži runājam, ka dažkārt varam arī uh, ieturēt pauzi. Un tagad uh, Bardzo Bohatas kundze ir uh, ieradusies, un es saprotu, ka Holmajers kundze jums lūdza mm, jūs informēt par 14. punktu par ēku politiku. Uh, Lielas paldies priekšsēdētāji par to, ka devāt man vārdu. Es vēlētos izteikties Monikas Holmajeras vārdā par šo jautājumu. Viņa manī lūdza mums, uh, jums pastāstīt par atzinumu par tūkošanas centru un ēkām, kas tiek izmantota šī centra vajadzībām. Līdz šim uh, tiek īrētas divas ēkas šim tūkošanas centram, bet darbinieki atrodas vienā ēkā. Uh, Vienā ēkā ir notikuši e, tādi diezgan pamatīgi remontdarbi. Situācija, diemžēl, nav apmierinoša. Līdz ar to ir pieņemts lēmums slēgt īres līgumu. Un ieslēgts jauns līgums uz 8 gadu garumu. Gadā īri izmaksāja 1,6 miljonus eiro. Centrs tika aicināts samazināt izmaksas, kas ir saistītas ar pārvākšanos, un tas arī izdevās. Atšķirības nebija tik lielas, taču jebkurā gadījumā izdevās mazliet ietaupīt. Notika arī tālākas sarunas par iespējamiem taupīšanas pasākumiem. Piemēram, vairākus mēnešus par īri vispār nekas nebūs jāmaksā. Luksemburgas pilsēta, kas ir ēku īpašniece, pieprasa katru gadu 240 tūkstošus eiro uh, par īri. Arī tas nodrošinās vairāk, lielākus ietaupījumus. atbalstu no finansiālā viedokļa ar šo finanšu regulu. Mēs visi zinām, cik tas ir sarežģīti. Ņemot vērā šīs grūtības un apkau komitejā aizkavējušos darbu, mēs varam sev piešķirt nedaudz vairāk laika, lai izstrādātu grozījums, lai mūsu referenti rastu eh, kompromisu grozījums un Ingas ziņojuma grozījumu Iesniegšanas termiņš ir 29. aprīlis pulksten 12. Nu, lūk, tad pateicos mūsu referentei. Un tagad es aicinātu pāriet pie septītā darbkārtības punkta, tas ir Dardēna kunga ziņojums, nezinu, kur viņš, ā, viņš jau ir pienācis, ā, viņš šodien sēž pavisam kreisi. Nu tā tad, te ir par eh, globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu Austrijas projektam. Paldies priekšsēdētāji, neizteikšos gāri. Tas attiec uz tabakas sektorus, 270 atlaistajiem darbiniekiem, kuriem varētu sniegt atbalstu. Te ir runa par 4 miljoniem eiro. Šādu summu pieprasa Austrija no Eiropas Tas attiec uz dažādiem, dažādiem rīcības plāniem. Jūs redzēsiet, esmu iesniedzis dažs grozījums, kas ātaino nodarbinātības komitejas vēstules budžeta komiteja at, atspūgs. Un tad nodarbinātības komiteja izšķirsies par mandātu saistībā ar trilogu par regulējumu šai lietā par globalizācijas pielākošais fondu. Nu, tāda ir pamata informācija par šo pieprasījumu, kuru mēs atbalstām. Jet. Paldies, vai ir kādi komentāri? Nav. No. Très bien, donc, en... Ļoti labi. Runājot par šo tēmatu, notiks balsošana 26. martā, tas nozīmē pēc dažām minūtēm. Jā, silamimš. Tas pats attiecas uz sesto darba kārtības punktu, tātad es vispirms izskatīju septīto punktu, tāpēc, ka Angelika Vērtmēna, kas ir sestā darba kārtības punkta referente, telpā nebija klāt, viņas vēl ar vienu nav klāt, taču varbūt Dardēna kungam ir. Mm, Vērtmans kungs mandāts, ka viņš varētu izteikties arī par sesto punktu, par Itālijas pieprasījumu, ne? Nu, lūdzu. Donc, là, ça... Šajā gadienī runa par uh, eh, 856 darbiniekiem un summa ir daudz maz līdzīga iepriekšē 3,7 miljoni eiro. Ļoti labi, saka priekšsādātājs, liels paldies! Tā tad ir vēl divi papildu gadījumi, kas apliecina šī Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda nozīmi. Jūs zināt, ka šis tēmats eh, izraisa atšķirīgas domas, tad pastāv domstarpības eh, padomi un eh, Eiropas parlamenta attiecībā uz nākošo daudzgad finanšu schēmu. Jā. Labi, dārgie kolēģi, mēs esam labi pastrādājuši. Jo rē, mēs esam izskatījuši daudzus tematus, nu katrā ziņā tos, kas bija paredzēti izskatīšanai pirms balsošanas laika. Vēršos pie grupu vadītāju. Vai varam balsot tagad? Esam paredzējuši balsot no 16.30, sākot no šī laika. Taču es aicinātu jūs sākt balsot tūlīt pat. Labi? Piecu minūšu pārtraukums. Vai 5 minūšu laikā mēs varētu izskatīt kādu citu lietu. Ben non, y a, y a rien d'autre à traiter. Nu, nekas cits nemaz patiesībā nav skatāms, saka priekšsēdētājs. Labi, pauze 5 minūtes. Līdz Salvadors atradīs savu balsošanas karti. Bien, mes chers collègues. Labi, dārgie kolēģi, visiem ir balsošanas kartes. Y compris le président. Tas attiec arī uz komitejas priekšsēdētāju. Alors, je vous propose de... Piedāvāju sākt ar balsojumu par mūsu kolēģa Torvalda ziņojumu par ITER. Visiem ir balsošanas saraksts. Man saka, ka Anna Jensene aizstāja Torvaldu kungu. Tātad, ja būtu kādi jautājumi. Tātad visiem ir balsošanas kārte. Otrajā pāntā ir septītais referenta iesniegtais grozījums, mutiskais grozījums. Tas ir jūs atspriekšā. priekšā nekā, eh, jebkādas izmaksas pārsniegšanai virs šī maks, šīs maksimālās summas neietekmēs eh, projektus, kas tiek finansēti no Eiropas Savienības budžeta un tiks finansēti. Kas ir par? Kas pret? Viens, divi, atturas, neviens neaturas, pieņemts. Astotais referents grozījums par, pret, 1, 2, 3, atturas. Paldies, pieņemts. Devītais referenta grozījums par. Pret. Aha, viens pret, atturas. Pieņemts. Vienpadsmitais grozījums. Vairāki tautas partijas deputāti ir autoreferenci par. Kas ir par? Pret. Neviens. Atturas. Pieņemts vienbalsīgi. Tālāk apsvērums, pirmais apsvērums, jauns apsvērums, referenta piedāvāts. Vai varētu balsot par pirmo, otro, trešo referentu grozījumu kopā? Nē, nu labi. Tātad pirmais grozījums par, pret, zaļie, aturs, viens aturs pieņemts, otrais grozījums par, pret, neviens, aturs, pieņemts. Trešais grozījums, kas sakrīt ar desmito grozījumu, kas ir par? Ā, es atvainojos, kas ir saskaņojams. Uh, le 3 uh, du rapport. Trešais referenta grozījums, kas par? Pret? Atturas pieņemts. Desmitais, kas saskaņojams. Kas par? Pret? Attur, tad zaļie atturas pieņemts. Uh, Ceturtais referenta grozījums ar dalīto balsījumu pirmā daļa over and above the MFS ceiling pāri un virs uh, um, DFS par pret, viens pret, atturas pieņemts. Pārējais grozījums par pret, zaļie un goji atturas arī pieņemts. Piektais un sestais referenta grozījums balsīm kopā, ne? Nu labi, piektais grozījums atsevišķi. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sestais grozījums par. Pret. Zaļie. Atturas. Arī pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Le vote est ouvert. Sākam balsot. Ieliekam kārtiņu šķirbā. Tout le monde a voté. 20... Visi nobalsojuši, 24 balsot, a, 29 balsot, 26 pār, 2 pret, 1 atturs, apsveicam mūsu referentu un Annu Jensenu, kas viņu pārstāv. Tagad balsosim par Angelikas Vērtmanas ziņojumu. Adžile, tā to izrunā? Šo uzņēmumu, jā. Adžile no Itālijas. Pirmais, otrais grozījums balsosim kopā, vai tas ir iespējams? Ja referentē viņa nepatīk. Nav iespējams. Nu, labi. Pirmais grozījums. Sociālistu grupas grozījums. Eh, referentē nepatīk. Es atvainojos, es nepareizi nolasīju. Referenti ir par. Kas ir par? Pret. Viens, divi, atturis. Pieņemts. Otrais grozījums šajā gadījumā referenti ir pret. Kas ir par? Pret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Interesanti gan goe un konservatīvi. Tad pieņemts trešais grozījums un ceturtais grozījums. Var tos ņemt kopā? Jā? Ja? Labi, trešais un ceturtais referente ir par. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Sestais grozījums. Jūs redzat referenta mutisko grozījumu augsti vērtēja ieguldījumus izdevumiem um, strādājošiem ar bērniem un uh, Mm, citiem bērniem, eh, citiem cilvēkiem, par kuriem jākops, kurus, kas jākopja, tā tālāk. Kas par? Pret? Viens pret, atturs, pieņemts. Septītais grozījums - sociālistu grupas sociāli, uh, referents par kas par? Pret? Viens pret, atturas, pieņemts. Astotais šo pašu auto, autoru grozījums. Par šai gadēju referents pret par. Pret. Hm, interesanti. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tā pati. Tas pats mazākums, taču tas nav platīšais mazākums. Atturas. Tad, tad arī šis grozījums pieņemts. Galīgais balsojums par Vērtmanis kundzes ziņojumu. Voilà, entre temps. Tikmēr mēs esam kļuvuši jau kuplāki, kuplākā skaitā 32, beidzām balsot, 30 par, 2 pret, neviens neaturējās, apsveicam Vērtmanes kundzi. Alors, nous avons... Tagad. Mums ir Dardēna kungas ziņojums par Austrija tabak uzņēmumu. Mums ir vesela virkne grozījumi, pieci grozījumi, kur ir eh, tie paši autori, tie paši iesniedzēji. Referents ir par šiem grozījumiem. Man saka, ka par trešo grozījumu nevar balsot, jo to jau sēdz piektais pāns. Tāds ir eh, referenta ieskats. Mēs nevaram balsot par trešo grozījumu. Vai mēs, mēs varētu balsot par otro, ceturto, piekto, sesto grozījumu kopā? Lieliski. Kas par? Pret. Viens, divi. Atturas. Pieņemts. Septītais grozījums. Liberāļu grozījums. Referents ir pret. Kas par? À, kas pret? À, viedokļi dalās. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. 16 par 14 pret 2 atturas. Pieņemts. 8. 9. grozījums kopā. Jā? Ja? Kas par? Pret. 1, 2 atturas. Pieņemts. 10. un 11. grozījums kopā. Jā? Ja? Var? Labi. Referents ir pret. Kas par? Pret atturas norādīts. Runājot par apsvērumiem, ir pirmais liberāļu grupas grozījums referenci pret, kas par? Pret? Atturas. Pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Mēs esam 34. <laughs> Jā, tā vēl turpināsim balsot, beigās būsim veseli 80. Beidzam balsot 28 par, 4 pret 2 atturējās. Ziņojums pieņemts. Adā. Nu, un tagad esam nonākuši pie Derika Vogana ziņojuma. Eiropas vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds. Jums ir jūsu balsošanas saraksts. 28. Dominiks Rikēja grozījums. Referents par. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 29. Džovan Lavie. Referents par. Kas par? Pret. 1, 2. Atturas. Pieņemts. 30. grozījums. Sociālis grozījums. Referents ir par. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 31. Goe grozījums uh, referenci pret kas par? 1, 2, 3, kas pret? Gandrīz vispārējie tā naturs noraidīts. 32. Angeliks Vērtmanis grozījums referenci pret kas ir par? 1, 2, 3, kas pret? Daudzi atturas noraidīts. Taču 33. šīs pašas autors grozījums. Šai gadai referenci par kas par? Pret? viens pret, atturs pieņemts. 34. grozījums, sociālis grozījums, referents ir par, kas par, pret, atturs pieņemts. 35. ir atsaukts Klūtis kunga grozījums. 36. Skotiņī un Dardēna grozījums, referents ir par, kas par, tas ir viss, kas pret, atturs pieņemts Sociālisti ir kuplaskait. To viņi ir pārspēti. Tad noraidīts. 35. grozījums. 37. grozījums. 37. atkrīt, ja 33. pieņems. 33. esam pieņēmuši, tad tas atkrīt. Tālāk ir viens kompromiss. Ā, kompromiss, protams. Jūs redzat tekstu globālajie resursi Mm, nebūs reālajos, eh, reālā nozīmē mazāk nekā iepriekšējā gadā. Tas ir eh, tās kā norādījums daudzgad finanšu schēmai. Kas par? Kas pret? Apvienotā karalista. Naturas. Ļoti labi. Pieņemts. Nu, tad tā, kad mēs pārējām pie 45. Ah, pardon. Le... Ceturtais saka priekšsēdētājs, tas ir atcelts. 46. Kozlovska. Referents par kas par? Pret. Atturas pieņemts. 47. B. Sociālistu referents ir par kas par? Pret. Atturas pieņemts. 48. Dočev patraunevešu grozījums. Jā, à, tā ir kundze Marija, saka priekšsēdētājs. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Nu, ir taču Eiropas Savienībā tāds eksotisks valstis, vai ne? Nenoliedzam. Papartī. Trijās daļās. Pirmā daļa. Programmai. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa kas nedrīkst eh, konkurēt ar citām programmām šai pašā nozarē un kurš referents ir pret, kas par? Zaļie, Ričards un jūs, kas pret? Atturas, norādīts. Trešā daļa. Taču trešajā daļā kaut kas ir eh, sacīts jāpapildina citi pasākumi, kas ir, kas par, referenci par. Kas pret? Atturas. Pieņemts. Alors, amand... Tagad 49. Kozlovska kunga, kunga grozījums referents par, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. 50. Dominika Rikē grozījums, kas referents par, kas par, pret, 2 pret atturas pieņemts. Ceturtais referenta grozījums. To sēdz 50. grozījums, kur jau pieņēma. 51. goja grozījums. Referents īpatnējā kārtā ir par. Kas par? Nu, neparastā veidā ir par. Tad kas par? Tagad kas pret? 1, 2, 3, 4. Atturas pieņemts. 52. Kozlovska kungar uh, grozījums referents par. Kas par? pret atturas pieņemts. 53. Atkarīt, jo esam pieņēmuši 33. 54. Katrīnas Trautmenes grozījums referenci par, kas par pret neviens atturas pieņemts. 55. Kozlovska grozījums referenci par, kas par pret atturas pieņemts. 56. Trautmanas kundas grozījums referenci par, kas par pret pret, atturas pieņemts. Piektais un 58. ir identiski, vai ne? Referents ir par, kas par? Pret. Trīs pret, atturas pieņemts. 57. ir atsaukts. Turklāt tas atkrīt, nu, vārdsakot, tam nav nozīmes. 60. grozījums. Dominika Rikē ir autori, referents ir pār. Kas ir pār? Pret. 1, 2, 3, 4. Atturas. Pieņemts. 61. Atkrīt. Nu, tā skaitā arī mutiskais grozījums, jā, jo mutiskais grozījums paredzēja svītrot vienu vārdu no tā grozījuma, kas atkrīt. Līdz ar to 0 reiz 0 ir 0. Nu, tādas 61. grozījuma vairs nav. Tāda pārējiem pie 6. grozījuma tas arī atkrīt. 59. grozījums ir atcelts. 62. arī atkrīt. Viss, vis, kas tiek atkrīt. Taču ir trīs identiski grozījums - 7, 64 un 65, kas par? Kas pret? 1, 2, 3, 4. Esat sveicināti, Marta. Atturas pieņemts. 63. ir atcelts, 68. 67. ir identiski referenci par, kas ir par. Paldies, kas pret, atturas, pieņemts. 68. Skotiņu tardēnu grozījums, referenci par, kas par, pret, atturas, pieņemts. Alors astotais referenta grozījums. Kas par? Pret. Viens, divi atturas pieņemts. 70. grozījums atkrīt, 69. arī. Vai 71., 72., 73. varam balsot kopā? Nē, nu žēl gan. Labi. 71. Beres Dardēna grozījums. Referenciet pār, kas par. pret, atturas. Vairākums ir naidīgi noskaņots. Norādīts 72. kotiņi dardēni. Grozījums referents par, kas par, pret, atturas, pieņemts. 73. tie paši auto, referents par, kas par, pret, atturas, pieņemts. 74. 75. ir atsaukti, 9. un 76. grozījums. Tie abi ir identiski, kas par? Pret. Atturas noraidīts vairākums labajā spārna. 77. 78. ir atsaukts, 79. Kozlovska grozījums referents ir par, kas par? Pret. 1, 2, 3, 4 atturas pieņemts. 80. ir atsaugs, 81. beres un dardēna grozījums referents ir pār, kas pār? Pret. Atturas. Vairāk labējo spēku vairākums noraidīts. Tālāk apsvērumos. Desmitais grozījums, ko viņa dardēna referents ir pār, kas pār? Pret. Eiropas tautas partija neko nesaka, aturs. Referents balsoja par. E, Eiropas tautas partija balsoja par, taču ļoti diskrēti. <laughs> Labi, nu labi. Diskrēti, bet, nu, tas tiek ņemts vērā. Pieņemts. 13. grozījums. Pērvanš Beres un Dardēna kunga. Grozījums referents ir par, kas par, pret, 1, 2, 3, 4, 5, atturas pieņemts. 12. goja grozījums referents ir par, kas par, pret, 1, 2, 3 atturas pieņemts. 11. atkrīt. 14. un 15. ir identiski, referents ir par, kas par? Pret, atturas pieņemts. 16. Beres Dardēna grozījums referents ir par, kas par? Pret, viens, divi pret, atturas pieņemts. 17. atkrīt. 18. Dominiks Rikē grozījums referents par, kas par pret 1, 2, 3, 4 atturis pieņemts. 19. atkrīt, 20. ir pazudis, 21. grozījums arī tas jau ir nosakts citur. Mēs jau varam. Il paraît qu'il tombe aussi. Šķiet, ka arī tas atkrīt. Tāda ir Dereka Vogan dzīve, kas pat par sevi ir jau pazudusi. Tātad referenta grozījums pirmais atkrīt, otrais referenta grozījums par, pret, viens, divi, atturas, pieņemts. 23. grozījums atkrīt, 20, 22. atkrīt, 23. kotiņī grozījums par, pret, 1, 2, 3, atturas, pieņemts. 24. Beres un Dardēna, prosījums, referencija par, kas par? Pret, atturas, pieņemts. 25. un 26. grozījums Dardēna un Kotiņī. Un šajā gadījumā viņi ir iesnieguši to pašu grozījumu, taču ne kopā, tāda kā tenis, tenis spēle. Referenci par, kas par? Pret, atturas pieņemts. 27. Dominiks Rikē grozījums referenci par kas par? Pret. 1 pret, 2 pret, atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums galīgajam balsojumam. Sākam balsot. Le vote est clos, nous sommes de plus en plus nombreux. Beidzam balsot, mēs kļūstam ar vienu kuplākā skaita jo siestas dienas laiks ir beidzies, beidzam balsot. Ā, Angelika ieradusies, 37. Viņi ir pat ieliku, iesprādu savu kārtu un pat paspējis nobaltot. Nobalsot, mēs nezinām, kā viņi balsot. Ā, zināsim gan. Jā, tas taču ir publisks balsojums, sabiedrībā pieejams balsojums. Jā. 33 pār 4 pret, neviens neatteicās, apsveicam nu, mūsu referentu. Alors, Euh, il reste des virements. Vēl paliek pārskaitījumi. Jā, ir pārskaitījumi. Giovanni Lavija. Viņam ir pārskaitījumi attiecībā uz trešo iedaļu. Tie ir divi pārskaitījumi kas atbilst abām uh, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda programmai. Es aicinātu par tām balsot kopā. Ça me fait, ça me fait fumer. bon. bon, alors. alors. Tas man sāk kaitināt. Nu labi, jā, jātiek galā ar to, par ko balsosim. Vispirms balsojam par Adžīle, Itālijas uzņēmums. Tātad, kas par? Kas par? Pret? Viens. Atturis. Labi. Otra kārta - Austrija, tabaka. Tabaka, bet, nu, mēs tā negribam veicināt uh, smēķēšanu, mēs vienkārši gribam palīdzēt strādājošiem, kas par pret atturas Avjā. Ļoti labi. Tātad mēs atturamies. Nu, vārdsakot, mēs apstiprinām daži labi citā kalaturs. Nu, tas tīri labi atbilst programmai, kur nesen pieņēmām. Vai vēl ir citi pārskatījumi? Nē, pat citiem, citām sadarām, vai vēl ir citi darba kārtības punkti? Nav. Labi, tad sēde beigusies. Paldies!